8000 jaunu vīriešu dažu dienu gadu laikā tika nogalināti sistemātiski un necilvēcīgi. Un tas notika Eiropas vidū. Pasaules acu priekšā Srebrenicā notika viss katastrofālākais kara noziegums Eiropā kopš otrā pasaules gada beigām. Tā bija tautas lepkavība kura nekad nedrīkstētu notikt. Tā bija kolektīva starptautiskās sabiedrības izgāšanās, un šodien tas mums liek kaunēties. Mēs uh, paužam cieņu upuru priekšā Eiropas parlamenta vārdā. Es uh, bojāgājušo ģimenēm un tuvākajiem izsaku visdziļāko līdzjūtību. Līdz pat šodienai eh, ne visi nogalinātie ir piedzīvojuši taisnīgumu, līdz pat šodienai visi nogalinātie nav cienīgi apglabāti. Tādēļ mēs turpināsim cīnīties par to, lai upuri un uh, viņu tuvinieki piedzīvot to taisnīgumu, ko viņi ir pelnījuši. 2007. gadā šo masu slepkavību beidzot starptautiskā kartiesa notēvēja par genocīdu. Tas bija ļoti svarīgs, būtisks stūrakmens. Ir īpaši tādēļ, ka šī masu slepkavība notika ANO kā par drošu pasludināt teritorijā, un tas kā kļuva kā simbols ļoti smagām cilvēktiesību pārkāpumam. Mēs kā Eiropas parlaments jau divreiz esam izteikuši atzinumu par uh, Srebrenicas uh, māsas vepkavībām 2009. un 2012. gadā. Toreiz mēs do, runājām par visiem bijušās Dienvidslāvijas uh, kara upuriem. Un šodien, 20 gadus pēc šī notikuma, mēs atkal pildām savu pienākumu. Mēs neaizmirsīsim Srebrenicu. Jo samierināšanās, dāmas un kungi, nevar tikt panāt, panākta neatceroties šos notikumus. Samierināšanās var notikt tikai tad, ja tiek atzītas ciešanas, ja mēs atceramies, cik saindēta retorika un populisma uzbrukumi gatavo augsni tīrīšanas akcijām. Ja mēs atceramies, kā moti etniskās un moti reliģiskās saknes Balkānos tiek noliektas un ir izvirzīti mēķi novilt no jauna robežas. Mēs apņēmīgi stājamies ceļā visiem, kas grib izsaukt pagāns rēgus un izraisīt nemierus. Tādēļ, dāmas un kungi, tik svarīgas ir atmiņas, lai mēs neaizmirstu ka destruktīvie spēki vēl ar vienu dzīvi. Es lūdzu manu kolēģi, vicepriekšādātāju Lunāčakas kundzi, pārstāvēt Eiropas parlamentu 11. jūlijā. Eiropas parlaments uh, iestājas par Rietumbalkāna Eiropas perspektīvu. Mēs vēlamies uh, drošu un uh, stabilu kaimiņu valsts teritoriju. Te vajadzētu būt tādā teritorijā, kurā valdīja demokrātija un tiesiska valsts. Samierināšanās ir arī kā atslēga drošībai un sadarbībai Rietumbalkānu teritorijā. Vēlētos jūs lūgt, dāmas un kungi, ievarot klusuma minūti Srebrenicas upuru piemiņai un piecelties klusumbrīdim. Vielen Dank. Lies, paldies. So, meine Damen. Dāmas un kungi,